Gudētie kolēģi, es iesaku skatīt tālāk uz darba kārtības punktus. Esmu saņēmis no Eiropas tautas vērtīs un arī kristīgiem, kristīgiem demokrātiem un arī no zaļo partijas sekojušas priekšlikums, sekojušas nominācijas sieviešu tiesība un dzimumu vienlīdzības komiteja Konstants Legrip kundze un kopīgai parlamentu komiteja Eiropas Savienība Horvātija Marija Kornelisen ieņems Haide Rūles kundzes vietu. Vai ir kādi iebildumi komentāri? Nē. Tādējādi esam ratificējuši šo punktu. Un tagad reglamenta punkts. Lūdzu. Gudēties priekšsēdētāji, ņemot vērā to, ka Japānas eh, zemestrīces un arī ciešanas Japānā notika pavisam nesen, vai būtu tomēr eh, atbilstīgi šīm Eiropas parlamentam atbalstīt Japānas demokrātiju, izteikt arī mūsu līdzjūtību, ievērojot minūti klusuma brīža. Eh, proszę uwagę, proszę uwagę. Mieliśmy... Paldies! dāmas un kungi. Pagājuši nedēļu bija sanāksme, kur tikās visi Eiropas parlamenta deputāti.